vides tīrība. Tas viss cieš. Un tāpēc šie noteikumi ir jāveido tā, ka tajos ir iekļauts sociālā atbildība. Paldies Enakungam, Kostingers.